Przewodniczący! E, witam koleżanki i kolegów. Godātie kolēģi, vēlējos sākt mūsu šīs dienas sanāksmu un lūkšu jūs visus ieņemt savus vietas. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja. Sāksim sanāksmi, kas tika pārstraukta 6. maijā 2010. gadā. Man ir sekojuši paziņojumi. Unii Europejskiej Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. tika svinēta starptautiskā diena cīņai pret homofobiju, un pirms 20 gadiem Pasaules veselības organizācija uh, homoseksualitāti izsvītroja no starptautiskiem noziegumiem. Eiropas Savienība cīnās pret homofobiju daudzos veidos. Mēs cīnāmies gan pret diskrimināciju, gan pret uh, visām tās izpausmēm. Svarīgākajos tiesību aktos, kas pieņemti Eiropas Savienībā, mēs esam cīnījušies pret homofobiju gan mūsu līgumos, gan arī pamatiesību hartā, kur tagad uh, ir pārņemta arī Eiropas Savienībā. Tālāk mēs svinam eh, Šūmaņa deklarācijas 60. gada dienu, 8. un 9. maijā, gan Briselē, gan Strasbūrā norisinājās atverto durvju dienas. Interesanti varēja apmeklēt parlamenta ēkas un šajās dienās visi pilsoņi varēja uzzināt, kā izskatās mūsu ikdienas darbs. Uh, Pār par 33 tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu apmeklēja parlamenta ēkas Briselē un Strasbūrā. Šajā plenārsēžu zālē piedalījās 800 jaunieši no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Plenārsēžu zālē norisinājās diskusijas, tajās piedalījās arī 11 Eiropas parlamenta deputāti, un šīs bija patiešām veiksmīgas diskusijas, kur jaunieši varēja uzdot viņus interesējušos jautājumus par Eiropas Savienības darbību. Tālāk, 11. maijā pagājuši otrdien man bija liels gods Āhenē eh, piešķirt jauniešu balvu Un eh, tas ir eh, vācu projekts, eh, kas šoreiz ieguva īpašumā savu balvu, otrajā vietā bija īru projekts un trešajā vietā Bulgārijas projekts. Šajos projektos varēja piedalīties jaunieši no visām Eiropas Savienības dalību valstīm un Vācijas piedāvātais projekts apkopoja 21 institūtu darbu Eiropas Savienībā. Tas bija kopīgs tehnisks projekts, pie kura sadarbojās eh, daudz jaunieši no Eiropas Savienības. Šī balva tika piešķirta 13. Eh, maijā, un tā tika piešķirta Donaldam Tuskam, eh, Polijas premjerministram. Tālāk vēlējos jūs informēt, ka pagājušajā nedēļā biju arī Stokholmā, kur piedalījos Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konferencē. Tur piedalījās 40 Nacionālo asamblēju priekšsēdētāji un viņu vietnieki. Mēs eh, pārunājām mūsu sadarbību nākotnē, runājām par paredzēto Beļģijas prezidentūru un šo pasākumu vadīja mūsu kolēģi no Zviedrijas. Viņiem palīdzēja Spānijas parlamentārieši un tas tādēļ e, norisinājās tādā veidā, tādēļ, ka Spānija tagad ir prezidējušā valsts Eiropas Savienībā. Tur piedalījās gan Eiropas parlamenta pārstāvi, gan Nacionālo parlamentu deputāti. Dāmas un kungi! Tagad vēlējos uh, bilst dažus apsveikumu vārdus. Un uh, es vēlējos apsveikt divas Eiropas Savienības dalībvalsts - Ungāriju un apvienoto karalisti. Abās valstīs tagad ir jaunas valdības. Mēs ceram, ka tās būs stabilas, jo Eiropas Savienībā, protams, stabilitāte ir viens no galvenajiem postulātiem. Uh, ir um, jānodrošina stabilitāte, lai lēmums varētu pieņemt ilgspējīgā veidā, un Eiropas Savienībā mēs atbalstām kopienas metodu. Protams, sadarbība ar nacionālajiem parlamentiem arī ir ļoti nozīmīga šajā kontekstā, un uh, mēs vēlamies darboties pēc iespējas efektīvāk mūsu pilsoņu interesēs. Tā bija informācija, ko es vēlēšu jums pavēstīt, un 6. maija sanāksmi protokoli jums ir izdalīti. Jūs varat iepazīties arī ar pieņemtajiem ziņojumiem. Vai kādam kolēģim ir piezīmes par šiem tekstiem? Nē. Līdz ar to uzskatām sastāv mājas sanāksmes protokolu par pieņemtu. Yes, please. Lūdzu, Mauro kungs, vai jūs vēlēties ko bilst? Jā. Yeah. Lūdzu, jums vārds. Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlēšu jums tikai kaut ko atgādināt. Šodien priekšpusdienā Afganistānā notika nelaimes gadījums.